tātad starp divām grupām, un ļoti jau, ka mēs varam sākt ar šo skaisto tēlu. Jūsu priekšā ir darba kārtība. Jā, piezīmi nav par šīs dienas darba kārtību, tad uzskatām to par pieņemtu. Ar grozījumu, kuru pēc politiskās grupas lūguma eh, sākt uzreiz ar balsošanu pēcpusdienas sēdi. Tā tika paziņots, eh, man tas tika paziņots šorīt. Visi piekrīt. Un eh, lūdzam tos, kuri kavējas ieņemt vietas. Eh, otrais punkts. Priekšsēdētāja paziņojumi ir kobuņu uzlasāmi. Trešais punkts protokola apstiprināšanu iepriekšējai sēdēji. Kā parasti mēs to paziņosim par pieņemtu sanāksmes beigās, ja sanāksmes laikā nebūs izskanējuši iebildumi. Un aicinu pāriet bez kavēšanās pie desmitā darba kārtības punkta. Balsošanas laiks Barbara arī nāk, tā tad varam balsot. Balsošanas laiks sakot ar Annas Jensenas ziņojumu. Annas nav klāt. Bet vai Anna vispār būs? Nebūs. Sāksim, sāksim bez Annas. Aicinu paņemt balsošanas sarakstu pār Annas Jensenas ziņojumu. Visiem ir balsošanas kartes, izņemot Rikē kungam nav balsošanas kartes. Izdalām balsošanas listas. Gaidām divas minūtes, kamēr listas visiem ir izdalītas. Listas ir izdalītas. Visiem ir balsošanas saraksts. Nadežda arī nāk, pasteidzieties, mēs sākam balsot. Trešais grozījums iesniegus Andrejā Senna, referenta pret. Pār. Pret. Atturas noraidīts. Devītais grozījums iesniegusi goē. Par. Ne, pret. Visi. Atturas. Noraidīts. Desmitais grozījums. Iesniedzis paksas. Ņemam blokā. Vai varam ņemt blokā 10, 11, 12, 13, 14? Nevaram. Jūs gribat atsevišķu balsojumu? Mārtiņ, es gribu paksa grozījumu likt uz atsevišķu balsojumu. Desmitais paksa grozījums atsevišķi par divi pret vairākums atturas noraidīts. Tālāk četri turpmākie goja grozījumi 11, 12, 13, 14 blokā par. Pret. Paldies. Saturas noraidīti. Otrais referenta grozījums par. Pret. Atturas. Pieņemts. 15. grozījums par pret atturas noraidīts. 16. grozījums par pret atturas pieņemts. Apsvērumos 4. grozījums par pret atturas pieņemts Noraidīts. Pirmais grozījums par pret atturas pieņemts. Tas attiecās uz piekto grozījumu. Sestais grozījums par pret atturas noraidīts. Blokā piedāvāja balsot 7.8. par pret pret, noraidīts. Galīgais balsojums par, pret, Džeims Sipret. Tādas eh, tev ir tiesības būt pret atturas. Viens atturas. Paldies! Pārējie balsojumi. Mums ir koriģētais budžets numur viens. Iesniegusi Frančeska grozījumu nav. Liekam uz balsošanu par pret 4 pret atturas Pieņemts. Apsveicam referenti. 11. punktā nekā nav, nekādu pārvietojumu interesantu nav. 12. Jose Manuels. Vārds Jose Manuelam. Paldies, priekšsēdētāji. ceru, ka mēs šeit runājam par grozījumu, ko es varētu saukt par um, posteņu pārcelšanu A5, AST 5 un 7, lai tos pārveidotu par AD 5 un 7 posteņiem. Mēs jau esam mainījuši organigrammu un 2011. gadā tika apstiprinātas 28 izmaiņas šajā organigramā. Mans jautājums būtu, vai mēs runājam par AD posteņiem un vai šīs izmaiņas nevarēja būt paredzētas 2013. gada posteņiem. Gribu uzdot jautājumu, vai šis ir ļoti steidzams jautājums. Un pirms eh, izteikties par vai pret, Es gribētu saņemt atbildu šo jautājumu. Nezinu, vai zālē ir kāds mm, e, ekokomitejas e, pārstāvis. Ja jūs stādītos priekšā, paldies. Uh, my name is Johannes Kent. Um... Mani sauc Johannes Kent. Es esmu budžeta nodaļas vadītājs ekonomikas un sociālā lieta komitejā nodoms mainīt uh, izveidas plānu. Mūsu skatījumā būtu jāturpina 2012. gadā, mums tas tīri labi patiktu. Mēs nevēlētos gaidīt līdz 2013. gadam. Kā esam izklāstījuši dokumentā, šīs izmaiņas ir struktūrālas, lai īstenotu augstāk kvalificētus uzdevumus. Mēs vēlētos ar to sākt jau šī gada laikā. Nu, tas ir mm, no manis Tad viss. Paldies. Bon, merci. Monsieur le... Paldies, referent kungs. Jums vārds. Institūts institūcijām ir jāuzticas vienai otrai. Mēs runājam par nelielām izmaiņām, un, manuprāt, lai varētu arī saulaicīgi rēķināties ar prognozēm, es to piedāvāju. Nevis tāpēc, ka mēs runājam par šo divu posteņu sekretāru amatu pārveidošanu par administrat administratoru posteņiem. Kas būtu par? Paldies. Pret. Atvainojiet, viens, divi, atturas. Tātad pārvietojumi tiek pieņemti. Citu pārvietojumu nav referentam, fer, referentam Fernandešam. Un nav arī nekas nekustamo īpašumu politikā. Diemžēl. Līdz ar to balsošanu esam pabeiguši un nododu vadību. Nē, Monikā. Priekšsēdētāji, es tikai gribētu vēl komentāru no savas puses. Eiropas parlamenta tā mēs mums bija tik daudz darīšanas ar ēkām, ka tur ir tik daudz komentāru, ka vispār es būtu tīri priecīgi, ja pusi no tiem atbilstu patiesībai varbūt eh, pirms kāds izsakās, varētu secināt, kāda ir reālā politika ar ēkām. Merci beaucoup. Alors nous reprenons. Mēs atgriežamies pie ceturtā punkta. Nododu vadību Jutai Haukai, kas ir mūsu komitejas vicepriekšsēdētāja. Jā, ja, liebe kolēģi, dann machen wir. Dargie kolēģi, turpiniet. Haugas kundze. Turpināsim darbu. Priekšsēdētājs eh, dosies uz eh, ievēlēšu vēlēšanu kampaņu. Tātad pārējām pie 4. darba kārtības punkta. Mums ir Giovanni Lavijas ziņojums par trialogu, kas nor norisinājās šīs nedēļas sākumā. Lūdzu, Giovanni. Grazie, prezident. Paldies, priekšsēdētāji. 26. martā, tātad šīs nedēļas sākumā, mēs piedalījāmies tā saucamajā pavasara trialogā. Nu, varētu sacīt, ka tas tā ir tāda sākotnējā sanāksme starp Dānijas prezidentūru un Eiropas parlamentu. Protams, bija klāt arī komisārs. jo īpaši Dānijas prezidentūra un Nikolais Rāmens, Dānijas valdības pārstāvis, Eiropas lietu ministrs, uzsvēra uh, galvenos punktus, kas izriet no padomes vadlīnijām 2013. gadam un 21. Eh, februārī Ekofin par to balsoja. Būtībā padome ir pierādījusi, ka mums ir nepieciešams realistisks budžets, kur eh, saistības un maksājumi atbilstu reālajām vajadzībām. tādā veidā tiktu kontrolēti izdevumi. Padomi tāpat pauda viedokli, eh, ka, mēs, ka mums ir jāraugās uz neizlietotajiem līdzekļiem, tā saucamiem RAL. Un padome lūdza, lai komisija saņemtu aktualizētāku informāciju par maksājumu līmeņiem un reālo budžeta izmantojumu budžeta procedūras gaitā. Protams, pašreizējai padomas vadībai būs jāparaugās šai ziņā uz aģentūrām. Te bija arī runa par 360 miljoniem papildu līdzekļu. Bija paredzēts uh, tos uh, piešķirt ITER jau decembrī. Parlamentam es uzsveru galvenos faktorus, kas izriet no vadlīnijām. Es jau to sacīju plenāru sēdē Strasbūrā. Un nobeigumā mēs vienojāmies par procedūru. Kā tika ierosināts trialoga gaitā, mums būs vēl divi trialogi 9. jūlijā un 17. septembrī. Tāda padome pieņems tās nostāja par budžetu 13. šī gada nedēļā. 33. nedēļa šā gada. Un 21. oktobrī, pēc tam, ka būs norise, noritējusi, mm, noritējusi balsojums plenārsēdē, tad 30. novembrī mēs gaidām vai nu gan 26. oktobrī, 9. novembrī gaidāms uh, Samierināšanās padomus mēs ceram, ka nepavadīsim 9. un 10. novembra nakti šeit samierināšanās komitejā. Par šādu grafiku mēs vienojamies. Un tas uzskatāms par tādu kā procedurālu stūrakmeni. Tātad šāda bija telzatā informācija pirmajā trialogā. Paldies, Živanī, turpina Haugas kundze. Tātad jau ir radies iespējas, ka tas nebija tik daudz trialogs, kā trīskāršs monologs. Katra iesaistītā puse izklāstīja savu nostāju, taču, diemžēl, nekāda reāli uh, secinājumi netiks panākti. Tātad pirms sākam debatas gribētu dot vārdu Frančiskai arī izteikties par šo lietu. Jūs arī bijāt iesaistīti šajā dialogā, vai ne? Trialogā. Paldies, priekšsādātāji. Jā, priekšsēdētā, es piedalījos trialogā kā 2012. gada budžeta referenti. Jo komisija 21. šī gada martā ierosināja palielināt par 18 miljoniem eiro maksājums, lai solidaritātes fonds varētu uh, kompensēt šos uh, plūdu izdevums. Uh, Uh, Jūlija un uh, Toskānā pagājušajā gada rudenī notika uh, šie plūdi. Un tā tad tika pieprasīta 18 miljoni eiro, ko tad atbrīvot solidaritātes fondam. Padome sacīja, ka tā ņems šo informāciju vērā, šo vēlmi vērā, taču, protams, tā vēl nav nākus klējā ar savu nostāju. Taču komisija lūdza ātri atrisināt šo līdzi, jo jūs jau zināt, kad ir runa par solidaritātes fondu, tad eh, tai ir būtiski svarīga ātra rīcība. Solidaritātes eh, fonda līdzekļi, kas pienāk gadu vēlāk, nozīmē kaut ko pilnīgi pretēju, nu katrā ziņā vietēju iedzīvotāju acīs. Komisija tiešām uzsver to, ka tā vēlas rīkoties ātri. Padome eh, runāja, ka jāsteidzas lēnām un komisija sacīja, ka pagājušajā gadā mēs izmantojam negatīvās rezervas instrumentu Ungārijas prezidentūras laikā. Un tas ir tāds kā ārkārtas risinājums. Nu, katrā ziņā to ar vien tā varot izmantot. Nu, tā tad mēs gaidām informāciju no padomas. Paldies, turpina priekšsēdētāji. Ir bijuši tādi laiki pagātnē, kad padome ir pieprasījusi steidzamu rīcību saistībā ar solidaritātes fondu, taču laiki šeit ir mainījušies. Kāds Hāglunds lūdzu. Vārds debatēs. Paldies priekšsādātāji. Thank you, Giovanni, for your... Paldies, Giovanni, par tavu ziņojumu. Vismaz mūsu grupā esam nobažījušies pār notikumu gaitu kas novedīs pie reālajām sarunām par nākošā gada budžetu, galvenokārt ņemot vērā situāciju ar atšķirībām maksājumos un ņemot vērā arī pašreizējo situāciju, kad ir daudz saistības vēl jāsamaksā. Tātad šis situācijas būs liels uzaicinājums. Izaicinājums, tāpēc mums jā, mūsu pieeja jābūt vienotai, apņēmības pilnai. Uh, E, jāņem vērā, ka šī turpinās daudzgad finanšu schēmas e, sarunas līdztekus. Mūsu ēna referents Alvaro nevar būt šeit, jo viņam ir komendājums. Bet es gribētu pieminēt dažas lietas vēl papildus šim lielajam maksājumu jautājumam. Mēs esam gandarīti par to, ka mums ir uh, Maldera kungs pastāvīgais uh, referents par neizmantotajiem līdzekļiem uh, un tiks turpināts šis izmeklēšanas darbs un mēs mēģināsim noteikt maksājuma līmeni, lai sektu iepriekšējais. Uh, Um, saistību līmeni. Protams, jānodrošina arī tekošas sarunas par budžetu. Protams, padomi var apšaubīt, vai komisijas uh, piedāvātie skaitļi atbilst reālai situācijai, bet, nu, šādi nostāja diezgan neauglīgi. Nu, mums ir jāsacina, kāda reāli ir pašreizējā situācija. Daži vispārēji komentāri, ko vēlamies uzsvērt. Pirmkārt, mēs tāpat kā pagājušajā gadā uzskatām, uh, ka mums ir jāpātrina īstenošanas pasākums saistībā ar 2020. gada stratēģiju. Mēs nevaram gaidīt līdz 2014. gadam, līdz eh, pirms, tātad vispirms budžetam ir jātaino 2020. gada prioritātes. Un tātad eh, šīm prioritātēm jābūt iekļautam nākošā gada budžetā, ja mēs varētu par to vienoties. Un vēl viena lieta, ko vēlamies uzsvērt, iespējami ITER projekta atkārtotu Uh, izmantošana. Š, ņemot vērā vienošanās pagājušajā gadā, uh, jāņem vērā, ka te netiek uh, grauta 2020. gada stratēģija tās mērķi, un Alvaro kungs arī vēlas uzsvērt, ka mums jāievēro mūsu saistības attiecībā uz Palestīnu, jo te ir vienošanās starptautiskā līmenī. Nu, tas ir tas, ko vēlējamies uzsvērt pat laban. Es uzskatu, ka pat laban vairāk kā jebkad agrāk mums nepieciešams uh, budžeta jautājumos, nākošā gada budžeta jautājumos vienots uh, parlaments. Paldies. Danke sehr. Um... Liels paldies. Gurmanis kungs, lūdzu. Liels paldies. Godmaņa kungs. Liels paldies. Es patiešām domāju, ka tas sliktākais ir būt referentam 13. gadu. Un mēģināšu skaidrot, kāpēc. Man ir arī daži priekšlikumi un daži jautājumi komisijai, budžeta ģenerāldirektorāta pārstāvjiem. Pagājušajā reizē, kad mums bija slēgtā sanāksme ar Levandovska kungu, jautājums, kāds bija galvenais vēstījums no viņa puses? Ir vēl aizvien 2012. gads, un tagad komisija sāk finanšu inženēriju. Nu, ko tad tas īsti slengā nozīmē? Tas nozīmē, ja jums nav naudiņas, ko izmaksāt, pilnīgi visiem, tad daļa tiek apturēta un tiek, tiek maksāts pārējiem. Tad daži citi maksājumi tiek apturēti un tiek maksāti citiem. Un tīri matemātiski varu tam rast pierādījums, jo redzēju, redzējām, ka tabuliņā bija dažas valsts, kurām bija apturēt maksājumu sarkanās, bet Levandovskī kungs teica, ka ir valsts, kas nav sarkanas, kur nav tā tad. Šeit varam minēt Spāniju un Itāliju, un te ir jāanalīdz pat 15 miljardiem eiro. Kvītis tiek uh, tikuši iesniegts decembrī, parasti tās, tās tiek laicīgi apmaksāts, kā to minēja Levandovskī kungs, bet tā kā varam secināt, ka šobrīd naudiņas nav, tad varam strādāt tikai ar šīm kvītīm. Un, ja mēs runājam pat par 2012. gadu, pat ne 13. tad vēl aizvien ir jautājums, vai negrozot budžetu ir realistiski izpildīt šo finanšu inženērijas sistēmu, kas ir izvēlēta. Ja ne, tad saistības mēs nevarēsim izpildīt, un ja um, saistības neizpildīsim, tad sāksies skaļš troksnis no valstu puses. 2013. gadā savukārt šķiet, ka vajadzība pēc šiem finanšu instrumentiem būs desmitreiz lielāka. Un nu, mēģināšu skaidrot, kāpēc tā. Es pats īsti nezinu, kāpēc. Bet visās finanšu perspektīvās, tajā arī skaitā arī šajā, no 2007. līdz 2013. gadam, lielākais finansējums, kas ir bijis a, saistībās un maksājumos, bija plā, ieplānots kohēzijai. Es nezinu, kādēļ saistības ir tikušas sadalītas pilnīgi vienlīdzīgi. Viss šis cipars dalīts ar septiņi, un tad uh, saistības katru gadu ir viena septītā daļa no finansējuma. Un tas ir zinot, ka pirmajos divos gados maksājumi būs tuvu nullei. Un parasti, ja maksājumi ir tuvu nullei, kā tas bija 2007. gadā, tad mums ir pierādījumi. 2008. gadā bija priekšlaicīgie maksājumi, kas bija varbūt 10% no vajadzīgās summas. Un tas parasti nozīmēs, ka saistības no valstīm šajos divos pirmajos gados netika izmantots, un vēlāk, 2012. un 2013. gadā, šīs valsts pieprasīs vairāk nekā septīto daļu no kopējās septiņu gadu kopsummas. Bet tad rodas nākamā problēma, kas rada visu šo situāciju vēl sarežģītāku. Mums ir bijušas zināmas darbības 2009. gadā, bet finansējums izmantots citām vajadzībām. Kam tad tas tika izmantots? Ekonomikas atvesa, atvesaļošanas plāns 5,6 miljardi, pārtikas drošība 1,2 miljardi. Un varētu arī vēl citus uh, piesaukt maksājums, kas būtu vēl papildus 2 miljardi. Un tas tad šķiet, ka šī, šīs finansējums tiek novirzīts dažādām vajadzībām un saistības uh, netiks izmantots kohēzijai, bet citiem mērķiem. Tagad ir pienācis 2012. gadā daudzgada finanšu ietvara beigas, nākamais gads ir 13. gads un naudiņas vairs nav. Tad nu rodas jautājums, ja padomē valstu vadītāji ir apstiprinājuši septiņu gadu budžetu un daļa no šī finansējuma tiek izmantot citiem mērķiem, bet galu galā viņi vienojas par septiņu gadu budžetu, papildus finansējums neradīsies. Ja gribam mainīt daudzgad finanšu ietvaru, tad nepieciešama vienbalsība padomē, vienbalsīgs apstiprinājums, kā arī kvalificētais balsu vairākums parlamentā. Ir kāds jautājums, kur, par kuru gribētu aicināt padomāt arī referentu attiecībā uz 7. līdz 13. gadu, un ko esmu jautājis gan budžeta, gan arī reģionālas attīstības ģenerāldirektorātiem. direktorātiem kur viņi ņems finansējumu, ko izmaksā 2012. gadā, 13. gadā maksājumi, kas pārsniedz saistības. Viena iespēja būtu skatīties uz rālu. Bet tīri juridiski mēs neko šeit nevaram darīt, jo pēdējās darbības no Spānijas un Itālijas decembrī ne, nerāda mums veidu, kā izbēgt. Jo kvītis ir iesniegtas, termiņi tuvojas, Un tādēļ mēs varam tikai teikt, ka, re, ka šī gada beigās šis finansējums varētu sasniegt 2000. 7 miljonus, un tas ir neizmaksāts, tā ir rezerve, bet tā nav taisnība, jo 7. gadā nevar samazināt sa saistību apjomu visā 7 gadu periodā. Atbildēs uz šo jautājumu nezinu, var jau būt, ka kļūdos, bet, ja ir bijušas saistības, kas ir izmantotas kohēzijas maksājumiem, bet krīzes laikā saskaņā ar komisijas priekšlikumu finansējums ticis izmantots citiem mērķiem, nu tad nezinu, kā varam atrisināt kohēzijas problēmu kopumā. Vienīgā atbilde, ko mums varētu sniegt komisija, ir tāda, ka visi šie maksājumi citiem mērķiem tika apstiprināti parlamentā un padomē. Nu, ļoti jauki, tā nav tikai komisijas atbildība, bet um, mēs nevaram pilnībā mainīt aprēķinu 7. gadā. Un ceru, ka ar savu runu tomēr došu stimulus referentam domāt ne tikai par 2013, bet arī par 2012. gadu un likt saprast, ka drīz viņi sastapsies ar tādu situāciju, ka mēs nerunājam pa gada sākumu. Jautājums ir kopumā, ko darīsim. Vai mēs varam izmantot, tātad no, ieviest izmaiņas tiesību aktos, lai izmantotu neizmantos, neizmantotos līdzekļus, vai mēs grozīsim budžetu. Bet, ja grozīsim budžetu, tad jārunā par mūsu noteikto griestu pārsniegšanu um, MFF ietvarā. Nu, var jau būt, ka ir citas iespējas, bet, nu, tiešām nezinu, kāda ir atbild, balstoties uz piemiem skaitļiem. Protams, varam runāt par trialogu, samierināšanu, procedūru un tā tālāk, bet tas būtu par tālu iets. Paldies. Ja, vielen dank. Die Frage. Liels paldies. Jautājums par finanšu inženēriju no komisijas puses nav garlaicīgs jautājums nepavisam. Komisija šodien patiesībā pie mums ir ieradušies. Dosim viņiem vārdu, varbūt gūsim arī kādas atbildes. Lūdzu. Paldies, Jūtā. Manuprāt, ja mēs. Uh vēlamies būt ļoti pozitīvi un ļoti optimistiski. Mēs varētu izcelt kaut ko pozitīvi no šīs sanāksmes, jo mēs netikām līdz dialoga, bet ja mēs gribam kaut ko izcelt, lai varētu skatīties lietām pozitīvi, tad pirmkārt šķiet, ka šīm tehniskajām sanāksmēm vismaz mums vajadzētu un strādāt pie vieniem un tiem pašiem skaitļiem samierināšanai, lai neiznāktu tā kā pagājušo reizi Un, ja, un vismaz, lai padome um, piekristu, ka, ja, ka ir eh, jāmazina taupības pasākumi. Eh, un to mēs varētu domāt ļoti pozitīvi un optimistiski. Taču padomas nostāja eh, sanāksmē bija ļoti bažas viesoši, jo viņi jau sāka apgalvot, ka Šajā 13. gadā budžetā mums ir jāatstāj pietiekam daudz maržas eh, starp kategorijām un eh, noteiktiem griestiem. Un tas eh, padomē ir iespējams būt no viņa puses tikai mazināt ap, mūsu apņemšanās. Ja mēs sākam balstīties uz relatīvi mazu budžetu, mazinām mūsu eh, kompromisus un tālāk meklēs, mek, meklējam finansējumu 300 miljonus iteram plus vēl visu pārējo, ka Horvātijas iestāšanos un pārējo, es nezinu, kā mēs varēsim šajos apstākļos bez jebkādām rezervēšanas, eh, manevrēšanas rezervēm novest līdz galam eh, ar šīm politikām, kas ir jāfinansē, lai varētu līdzsvarot eh, taupības pasākumus ar investīcijām. Godmaņa kungs sacīja, ka nav viegli būt par referentu 13. gada budžetam. Un e, tas nevienā gadījumā nav bijis viegli, bet 2013. gadījumā, balstoties uz pieredzi un visu notikušo, ir jāizmanto visas iespējama informācija, lai ja līdz šim bija grūti ar, ar padomi, tad, tad man liekas, ka būs vēl jāpiegriež stingrāk skrūvis eh, eh, mūsu sarunās. Katrā ziņā paldies visiem, visai komiteji par šīm sarunām. Šīs sarunas būs ļoti grūtas un tas attiecās uz pašresursiem un arī daudz eh, ko citu vēl. Domāju, ka situācija ir ļoti sarežģīta. Es domāju, ka šajā no, nu, eh, gadījumā mums būs vajadzīgs vairāk naudas budžetam. Mēs eh, varēsim izmantot elastīgumu gan ITER gadījumā, gan arī Horvātijas iestājai. Kā jau tas ir bijis ar visām iestējām, visām jaunajām valstīm. Domāju, ka mums ir jāpatur teksti arī mūsu nostāja. Paldies! Um, Liels paldies! Jā, protams, mēs varam uzklausīt visus šos argumentus, jo īpaši arī, ja padome runā par to, ka varam atteikties no šāda veida saistībām vai pienākumiem. Bet jautājums, kur tad varam atteikties no šīm saistībām? Visām saistībām, kurās esam uzņēmušies, ir tiesiskais pamats. Neesam jau neko paši no sava, no zila gaisa šeit izdomājuši. Viss tas ir darīts sadarbībā ar padomu. Tas nozīmē, ka ir tomēr arī šis uh, tiesību, tiesību aspekts, kuru nedrīkstam aizmirst, bet, ja ir pieprasījums, tad to var apstrīdēt. Kas notiek, ja valsts vai kāds reģions vēršas kopienu tiesā un tad uh, iesūdz tiesā Eiropas Savienību? Giovanni, protams, ir uzņēmies visai grūtu uzdevumu, bet nu, mums visiem nāksies viņam izpalīdzēt. Un tas mums arī skaidri jāpasaka padomē, ka darīsim visu. Salvador, lūdzu. Obrigado. Eu relativamente a este. Liels paldies. Par šo jautājumu runājot, mums rodas tāds iespējas, ka uh, Uh, parlaments ir vienīgā iestāde, kas ir nobežījusies par iedzīvotājiem. Ja mēs runājam par maksājumiem, tad tie ir maksājumi dalību valstīm. Dalību valstis taču ir tās, kas šobrīd negrib um, pilnībā sekot tām apņemšanās, ko pašas ir izdarījuši. Un tādējādi nonākam visai dīvainā situācijā. Padome strādā pretstatā ar savām interesēm. Šobrīd ir tāds brīdis, kad mūsu iestādēm vajadzētu iemantot uzticību, pildīt sevis uzņemtās saistības un būt uzticamām sadarbībā ar sabiedrību. Šī ticamība, uzticamība ir pats būtiskākais vārds. Padome ir izdarījusi zināmas apņemšanās saistībā ar tēriņiem, un tai vajadzētu tomēr arī sekot savai izvēlei. Runāt par solidaritātes fondu, tajā ir uh, vairāk, vairāk miljārdu eiro, un padome pieņēma regulu, lai noteiktu, ka tas ir ārkārtas fonds, kuru var ātrā veidā izmantot. Un ar tā palīdzību vajadzētu nodrošināt, ka Eiropas iestādes var tomēr uh, strādāt un pildīt sabiedrības mērķus, bet šobrīd padome bloķē šo fondu. Iepriekš dzirdējām komentāru par Itāliju, ka plūdi Ligūrijā un Toskānā, um, tiem vajadzētu pievērst uzmanību, bet tas galu galā notika 2011. gada oktobrī. Un šeit mēs runājam par visai lieliem zaudējumiem - 722 miljonu eiro. Un viņi no savas puses piedāvā 18 miljonus eiro. Padome ir pieņēmusi regulu par fondu, kurā ir miljards eiro, bet viņi izmantos tikai 18 miljonus eiro. Gribētu jautāt, kāda tad ir šī solidaritātes fonda jēga? Vai padome vienkārši tagad saka, ka grib apturēt solidaritātes fonda darbību? 18 miljoni eiro ir aptuveni 2,5% no kopējā zaudējuma apjoma. Ja padome šobrīd vēlas uh, apturēt, jeb noraidīt fonda izmantošanu, tad domāju, ka ir pienācis brīd, brīdis padomē tomēr uzņemties um, atbildību un, ja ir izdarīta apņemšanās, tad to arī pildīt. Paldies! Paldies! Un, nu, noveigumā vēl, vēlreiz ar Giovanni. Lūdzu. Paldies, prieksēdētāji. Gribētu pateikties kolēģiem Paldies par jūsu komentāriem. Paldies, ka saprotat, cik grūts ir šis uzdevums strādāt pie nākotnes budžeta un būt atbildīgiem referentam. Bet domāju, ka referents var gūt uzticamību un attaisnot savu lomu šīs komitejas ietveros, ja parlaments tam dod attiecīgās pilnvaras. Un bez pietiekama atbalsta arī attiecībā uz maksājuma apropriācijām uh, arī pats Eiropas budžets nebūs ticams. Un tas nebūs īstenojams, tas nebūs izpildāms. Tādēļ domāju, ka visiem budžeta procedūrā iesaistītajiem nāksies būt ļoti piesardzīgiem. Būs ar ļoti rūpīgi jāskatās, ko dara komisija um, attiecībā uz 2012. gada budžetu, tā izpildi, un arī tā ietveros pietiekamām maksājumu apropriācijām. Tas nozīmē, ka mums visiem kopā būs jāstrādā, jāpieņem drosmīgi lēmumi. Protams, ir jāsniedz atbalsts referentam un, ja tas tiek darīts, tad uzticamība ir ne tikai man, bet arī visai institūcijai kopumā. Procedūra tagad tikai sākas. Pavasara trialogs patiesībā ir tikai tīri tehniska sanāksme, kurā tiek skatīts plānotais laika grafiks. Katram ir savas prioritātes, parlamentam ir savas vadlīnijas, un jau no paša sākuma mēs esam teikuši jāskatās maksājumu apropriācijas, jo tas ir tas būtiskākais aspekts, ar kura palīdzību budžetu var padarīt izpildāmu un finanšu ietveram ir jābūt vienkārši tādam satveram, kurā visi šie mērķi tiek savilkti kopā, kur tie sasaucas. Tas nozīmē, ka ir jāpārbauda, kas notiek ar maksājumiem. Un godmaņa kungam arī gribētu atbildot teikt, ka, protams, ir jārunā par kohēzijas politiku un līdz šim brīdim tajā ir bijis vairāk saistība nekā maksājumu. Un ņemot struktūru politiku, šobrīd esam tādā fāzē, kad ir izdarīta, tātad ir saistības uh, infrastruktūras attīstībā un tad pēc tam pievēršamies maksājumiem un tādējādi palielinās arī neizmantoto līdzekļu apjoms. Bet beigu beigās tīni, tīri finanšu kārtā tas viss tiek iestrādāts satvarā programmu mērķiem un tādēļ mums ir vajadzīgi maksājumi, lai beigās viss tomēr saskanētu. Nobeigumā gribētu piesaukt vēl kādu lietu, kas vienmēr ir bieži minēta šogad, tas ir iekļauts arī vadlīnijās un uh, Tas ir um, uzsvērts un esam to rādījuši, pad, norādījuši padomē. Padomē būtu jāpatur prātā, ka pēdējo divu gadu laikā samierināšanas uh, komitejās bieži vien tiek runāts par maksājumu maksimālo ierobežojumu, neskatoties, kur tad tieks izdarīts samazinājumi, lai tas kopumā būtu iespējams. Ja padome vēlas iet kādu konkrētu ceļu, tad tai tomēr ir jāuzņemas arī zināma atbildība. Uh, parei, kā jau pareizi norādīja arī kolēģi, tad kohēzijas politika ir uh, veids, kā finansējums tiek novirzīts atpakaļ dalību valstīm. Padome šobrīd šķiet pati sev grasās um, zāģēt zarus, kur sēž. Mēs parlamentā īstenojam um, Eiropas iestāžu vēlmi saglabāt kohēzijas politiku pēc iespējas efektīvāku. Ja komisija 2012. gada beigās ar visai ierobežotiem līdzekļiem savā kasē un strādās tikai ar dažām valstīm, Godmaņa kungs arī minēja jau šo tabulu, un tur bija Grieķija un vēl dažas citas valsts, kuras šķiet, kurās problēmas ir visai sāsinātas. Nu, jāsaka, tas nav izdarāms tādā ļoti ilgā laika posmā, ir nepieciešams pieiet struktūrēti un uh, konkrēti skatīties, kas notiks 2013. gadā. Un parādīt, ja nebūs nu vajadzīgs, mēs tomēr parādīsim muguru kaulu, sitīsim dūri galdā. Paldies! Lielas paldies, Turpina Haugas kundze! Vēl viens itāļu kolēģis, ko grib piebilst, Frančiska. Come ha anche detto il collega Fernandes. Kā jau sacīja Fernandes, par solidaritātes fondu. Li lielā mērā um, te uz spēles tiek likta mūsu uzticamība un arī vispār budžeta uzticamība. Līdzekļi nav milzīgi salīdzinot ar uh, tām katastrofām, ar kurām saskāršās dalībvalstis. Mūsu nostāja, kā parlamentam, ir ļoti skaidra. Trialogā mēs sacījām, ka mēs Eh, vēlamies atbalstīt komisijas pieņemto nostāju. Tātad pātrināt šo procesu un iespējams rast īpašs tehnisks risinājums, kas eh, šos līdzekļus varētu piešķirt, nodrošināt. Nu, pagaidīsim, kas komisijai par to sakāms, un arī padomu, kas ir bijis ļoti piesardzīgi līdz šim. Turpina priekšsēdētāji, augstskundze. Lielas paldies! Tagad noslēdzot ceturto darba kārtības punktu vēlos dot vārdu komisijas ģenerāldirektorātu pārstāvim. Varbūt jūs varētu mums dot sākotnējo atbildi, ko uz, uzdevu atbildi godmaņa kungam. Oui, merci, euh, prezident. Paldies, priekšsēdētāji. Man šķiet, ka tad, kad komisārs Levandovskis atsaucās uz finanšu inženieriju, Viņš ar to gribēja sacīt, ka mums ja varu izteikties tēlaini, nodarboties ar finanšu akrobātiku, lai uh, atrisinātu būtiskos maksājumus, kas ir krietni vien vairāk nekā bija citus gadus, kuri tika iesniegti 2000. 11. gada decembrī. Jūs zināsiet, kā piemērot noteikumus, mums ir divu mēnešu termiņš, lai veiktu šo maksājumu. Gada sākums vienmēr ir um, grūts, jo ir uh, jāmaksā, jāatlīdzina dalībvalstīm tiešie maksājumi lauksaimniecībā. Un pie jau ierastās slodzes nāca klāt šī ārkārtas slodze, kas bija aptuveni 5 miljārdi eiro, kas tika iesniegti maksājumiem, eh, maksājumu saņemšanai decembrī. Mums pārvaldot mūsu kasi ar ļoti precīziem pasākumiem, termiņu un, un citādā ziņā mums izdevās pārdzīvot šo periodu, varbūt um, šur vai tur, pieļaujot kādu maksājumu kavēšanos, taču gribu sacīt, ka aprīļa sākumā visi maksājumi, atkārtoju, visi maksājumi, kas ir iesniegti komisijai un kuri ir um, nokārtojami, atmaksājumi saskaņā ar noteikto kārtību, visi šie maksājumi tiks īstenoti. Tātad mēs esam um, pārdzīvojuši un pārvaldījuši šo sarežģīto etapu, un aprīļa sākumā nebūs nevienas pašas dalībvalsts, kura nebūs saņēmusi maksājumus saskaņā ar mūsu mērķiem. Tātad izmaksā dalībvalstīm noteiktajos termiņos atkarībā no budžeta pieejamības. Tagad vēl viens jautājums ir tas, kas notiks gada otrajā pusē. 2011. gada beigu pieredze apliecina, ka nav izslēgts ka varētu pastāvēt no jauna sarežģīta situācija maksājuma ziņā, kuri uzkrāsies iespējams gada otrajā pusē. Un pastāv iespēja vērā ņemama, ka mēs nonākam grūtībās ar uh, maksājuma saistībām. Un, ja tā tas notiks, tad eh, komisija rīkosies, kā šādos gadījumos ir pieņemts, paturot prātā deklarāciju, kurā tika pieņemta, pieņemot 2012. gada budžetu attiecībā uz e, maksājumu saistībām. Taču katrai lietai ir savs laiks ir vesela rinda ar um, zināmām budžeta tehnikām, kas dod iespēju risināt spriedzi tajā vai citā nozarē, tajā citā vai sektorā, ar par maksājumiem runājot, un mēs sakosim, kur ir jāveic šie maksājumi un, un pārvietojumi, un, ja uh, ir vajadzīgs, mēs iesim vēl tālāk, tā kā mēs mēģinājām jau darīt pagājušajā gadā ar pietiecīgiem rezultātiem, jo mums Eh, vajadzēja eh, sameklēt 500 miljonus eiro un vienošanās bija par 200. Tas no, nu, eh, nozīmē, ka mums izdevās krietni vien vairāk. Tas, kas notika gada beigās, tā bija vairāk dalību valstu griba iegūt maksājumus, lai varētu izvairīties no tā, ka tās kļūst par esošo notiekumu upuriem. Šie noteikumi arī šogad būs, un ietekme būs šogad tikpat svarīga, taču šobrīd mēs eh, nevaram pateikt vēl cik lielā mērā. Tikko bija atsauce uz šaubām par komisijas statistikas ticamību. Es eh, nevaru tam piekrist. Mūsu ziņotie skaitļi gan padomēji, gan parlamentam ziņot, tie ir nopietni skaitļi, tie ir skaitļi, kas ir eh, aprēķināti balstoties uz mums paziņoto informāciju attiecībā uz kopīgo pārvaldību no dalību valstu puses. Un eh, komisijai eh, tas ir līdz ar to sakārtots. Lūk, to es varu pateikt gan par gada sākumu, par mūsu kasi, par eh, maksājumu saistībām attiecībā uz pārējo gada daļu. Runājot par 2013. gada budžetu, manuprāt, komisārs Levandovskis šajā sakarā izteicās ļoti skaidri. Komisija uzņemsies savas atbildības un prezentēs realistisku priekšlikumu, tas nozīmē balstītu uz to, ko mēs varam saprātīgi panākt. E, maksājuma ziņā 2013. gadam pēdējā gadā šajā finanšu schēmā, kā jau tas tika atgādināts. Lūk, tas būtu no manas puses atbildot uz jautājumiem un komentāriem no Godmaņa kungu puses. Paldies! Jā, danke sehr. Jedenfalls... Paldies, turpina priekšsēdētāji. Katrā ziņā mēs tagad varam būt pārliecināti par to, ka budžeta saruna perspektīvas ir sarežģītas, tad šīs sarunas vienkārši nebūs. Nu, tad mēs varam pāriet pie sastā darba kārtības punkta, piekto mēs jau izskatījām. Tātad sastais darba kārtības punkts. Ziņojums par eh, padomi un par daudzgadu finanšu schēmu. Mums ir eh, Ivo Kalfins, kurš ir eh, vienīgais mūsu deputāts, kurš vēl ir atbildīgs, kurš ir atbildīgs par šo tematu un kurš ir klāt. On the GAC and the contract group, you can do it uh, all the Jūs varat skatīt abus jautājumus kopā, saka priekšsēdētāji. Labi, paldies, priekšsēdētājs kundze. Būtībā šeit ir eh, trīs lietas, par, par kurām stāstīšu. Konference par resursiem daudzgad finanšu schēmā. Es uzskatu, ka daudz no mums šajā konferencē piedalījās. Šis varons bija ļoti labs, labi iespēja nāk klājā ar lieliskām idejām, lieliska Lieliski prezentēja komisārs Levandos šo finanšu darījumu nodokļu, arī diskusijas bija labas. Mēs panācām vienošanās, visi, kas bija klāt un kas uh, piedzīvoja to, varētu tikai piekrist šī ideja. Nu, vienošanās nebija, taču diskusijas bija ļoti konstruktīvas. Katrs varēja naklēt ar saviem argumentiem, un tas jau ir ītin labi. Protams, mēs mēģināsim vēl izskatīt cits veids, kā sazināties ar nacionālajiem parlamentiem attiecībā uz daudzgadu finanšu schēmu nākošo daudzgadu finanšu schēmu. Otra lieta ir vispārējo lietu padomi. Tā sanāks notika pirmdien. Kā ierasts, mums sniedz informāciju pirms un pēc šīs padomas vispārējo lietu padomi jau apspried pirmo daļu sarunu. Kāds te, tā varētu sacīt, tā jābūt gatavai līdz jūnijam Es domāju, tur bija viss bez eh, diviem uh, eh, eh, ziloņiem - kohēzija un uh, kopējā lauksaimniecības politika. Prezidentūra nāca klajā ar dokumentu. Šis dokuments ir iesniegts dalību valstīm, tad bija diskusijas. Un arī šai gadienā nav gluži skaidrs, kuri būs tie punkti, ku, par kuriem prezidentūra varēs vienoties tā, lai tiktu panāta vienota padomas nostē. Taču ir vairāki jautājumi, par kuriem norisinājās diskusijas. Un es varētu sacīt, um, ka šie jautājumi mums bija svarīgi. Tātad pirmkārt, princips, ko mēs arī bija, bijām minējuši, te ir, te ir darīšana ar darba organizēšanu parlamentā. Jautājumi un problēmas, kas tiek iekļauti šai sarunu ietvarā. Uh, Kā jūs zināt, mums ir divas procedūras - daudzgad finanšu schēmas dialogs un daudzgad finanšu schēma kā tāda. Tātad tā ir uh, piekrišanas procedūra un juridiskais pamats vismaz vairumam no tā ir koplēmuma procedūra. Pirmā lieta ir tā, ka prezidentūra dažkārt jauc šīs lietas uh, viena dokumenta ietvaros. Šāda veida problēmas uh, būtu jārisina saskaņā ar abām procedūrām. Mums jābūt piesardzīgiem. Nākošais jautājums būs kohēzija un kopēja lauksaimniecības politika, un es domāju, ka kolēģi citās komitejās būs eh, diezgan jūtīgi saistībā ar daudzgad finanšu schēmu. Kā jūs zināt, vairākas komitejas ir iesaistīts pamatojoties juridisko pamatu. Es varētu sacīt, ka šis ir tāds pirmais vispārīgais komentārs. Protams, mums jābūt pilnīgi Eh, skaidriem, ka te viss nav tā viennozīmīgi. Mm, nav skaidrs robežs šķirtnis, kas ir eh, nozaru lietās eh, iekļaujams un kas ir saistīts daudzgad finanšu schēmu. Runājot par debatēm vispārējās, vispārējo lietu padomē, mums uh, sniedz informāciju, un arī es izteikšos pavisam īsi. Nu, šī sanāksme šoreiz tika translēta internetā, un katrs, kurš vēlas gūt sīkāku informāciju, vēl ar vienu internetā var šo sanāksmu noskatīties. Dažas uh, dalībvalsts norādījis problēmu, kaut arī tas tā nebija paredzēts par vispārējo budžeta apjomu, tās uh, eh, paud viedokli, ka tās uh, sagaida. Uh, taupības pasākums jebkurā kategorijā. Tātad astoņas valstis, kas ir parakstījuši vēstuli, ir pamatot nobažījušās aizdoma, aizdomīgs par to. Tad vēl bija debates par elastību. Tas ir vēl viens parlamentam būtisks svarīgs jautājums. Nu, faktiski eh, komisijas priekšlikumam mēs nevēlētos piekrist. Tur budžetā ir, budžetā ir paredzēta ļoti neliela manevra tāla, būtībā tas ir eh, turpat pie griestiem. No dalībvalstīm izskanēja vairāki atšķirīgi nodokļi, dažas no tām lūdza plašāku manevru telpu, citas pieprasīja mazāku manevru telpu. Un tās bija arī pret to, lai atstātu kaut kādu manevru telpu pašam parlamentam. Tad vēl bija arī diskusijas par to, vai vajadzētu būt budžeta iekšienā vai ārpusē kaut kas, kas jau tika agrāk izskanēja šeit eh, parlamentā ITRA GMS finansēšana. Es atgādināšu mūsu nostāju, mēs vēlējamies, lai ITR un GMS būtu uh, budžeta ietvaros saskaņā ar griestiem. Un runājot par finansējumu, atkal izskanēja atšķirīgi viedokļi vienās no dalību valstīm konkrēti par šo lietu. Tad vēl bija jautājumi tādi kā, piemēram, vai apvārsnī 2020 vajadzētu būt uh, zinātnes uh, izcilības finansēšanai vai kāpnes uz izcilību. Tā tas tiek dēvēts attiecībā uz tām valstīm, kas daudz iegūt zinātnē. Nu, ne, es neatkārtīšu. Uh, šos argumentus. Tie, kur šīs debatas varētu interesēt, var noklausīties tās eh, internetā. Nu, katrā ziņā šīs debatas nav garas. Katrai valstī tika atvēlēts tikai trīs minūtes, lai izteiktos. Prezidentūra bija gandarīta par šīm diskusijām. Prezidentūra sacīja, ka šīs bija mierīgas sarunas. Nu, redzēsim, kāds būs to rezultāts. Nākošā Uh, vispārēja lietu padomu sanāks notiks aprīlī Luksemburgā, un tur būs runa par kohēziju un kopējo lauksaimniecības politiku. Nu, pagadām, pagaidām prezidentūra ievēro tās izvirzīto kalendāru, jeb darba grafiku. Maijā kom, tiks uh, apspriests kopīgais dokuments ar visiem uh, sarunu ietvaros izskanējušiem elementiem, un tad iespējams jūnijā tas tiks pieņemts no padomas puses un apstiprināts. Nu, tad eh, tāda ir informācija par vispārējo, vispārējo lietu padomi. Un tad vēl par vienu sanākšu, kas notika šodien. Kontaktgrupas sanāksme. Viena no lietām, kas bija būtiski svarīga, tur bija kārtu reizi iekšējā procedūra, strādājot pie daudzgad finanšu schēmas. Un bija divi svarīgi jautājumi. Pirmais, kā, kāds ir status, eh, kā komitejām būtu jāpārtrauc eh, piemērot principu, kad par visu ir panākt vienošanās? teiksim, kas notiek tad, ja par netik svarīgiem jautājumiem nav vienošanās. Bija vispārēji, bija vispārējais atbalsts kontaktu grupas vidienē, Tā tad vienošanās bija tāda, ka priekšstādātājs Šulcs uzdos uzdevumu komiteju priekšstādātājiem pārtraukt eh, mm, darbību pirmajā lasīmā, tātad komitejas līmenī. Kā jūs zināt, eh, komiteja priekšstādātāji vēlētos iet mazliet tālāk, taču pat labam šāds risinājums par, pieļauju konsolidētāku parlamentu procedūru. Un nobeigumā iepriekšējā kontaktgrupas sanāksmē eh, daudzi komiteja priekšstādātāji lūdza savu veidu darba grafiku. Šodien mums šāds darba grafiks ir. Priekš, parlamentu priekšstādātājs to pieprasīja no mūsu priekšstādātāja Lama Sūra kunga. Un tagad mums ir ierosinātais darba grafiks, jo īpaši attiecībā uz daudzgadu finanšu schēmu Ar jūsu atļauju es minēšu. Jā, šeit ir daži labi datumi. Nu, būtībā doma ir sagatavot pagaidu ziņojumu par daudzgad finanšu schēmu, kad vien mēs, mums ir formāla oficiāla padoms nostāja. Visticamāk, ka tas būs uh, saruna ietvaros. Tas nozīmē to, ka tad, kad mums jūnijā, jūlijā sagatavos šis saruna Mm, ietvars, tad ir, ir diskusijas specializētajās komitejās. Septembrī tās var balsot par saviem atzinumiem. Un tad septembra sākumā, 6. septembrī, komitejā, budžeta komitejā, mēs eh, varam izvērst diskusijas par pagaidu eh, ziņojumu projektu. Un tad procedūra noslēgsies eh, līdz novembra sākumam. Tātad mēs rēģējam uz padomas nostāju un nosūtām signālu pietiekoši agri pirms decembra padomas. Nu, no mūsu puses tas tāds provizorisks darba grafiks, nu, bet iespējams tas varētu darboties. Iespējams, ka vajadzēs pieņemt rezolūciju vai kādu citu veidu signālu no parlamenta puses mājā, pirms jūnija padoms, taču šī iespēja vēl nav izlemta. Ja ir tāda nepieciešamība, tad mēs paraudzīsimies, kā turpinās diskusijas padomē. Un ja mums katrā ziņā kaut kas ir svarīgāks jāuzsver pirms jūnija padomas, tad mums būs šāda iespēja. Bet nu, par to pieņ, pieņems lēmu vēlāk. Nu, tad tas notiks šodien. Paldies. Jā, ja, vielen dank. Um, der Parlamentspräsident. Liels paldies. parlamenta priekšsēdētājs izsūtīs šo informāciju komitejām. Mums vajadzētu informēt visus mūsu kolēģus komitejās, ka balstoties uz likumdošanas lēmumiem, leģislatīviem lēmumiem, viņi var beigt pie tā darbu, bet par cipariem konkrētiem vēl nevajadzētu runāt. Mēs tātad nerunā, nesakam, ka pilnīgi viss būtu jā, jāaptur, neko nevajadzētu darīt līdz vasaras pārtraukumam. Nu, negluži. Darbs tur, turpinās ierastajā gaitā, un ir tikai pareizi, ka mums vajadzētu runāt par kopēju virzību un pamatnostādnēm konkrētās politikas jomās. Un būtu jāpanāk vienošanās attiecībās konkrētiem jautājumiem. Vai kāds gribētu izteikties pie šī darba kārtības punkta? Šķiet, ka jā, Rike kungs, lūdzu. Gribētu uzdot jautājumu. Es domāju, ka būs konsensus par to faktu, ka komisija nevarēs skait, dra, eh, strādāt ar skaitļiem. Komisija būs jā, eh, komisijām būs jāveic likumdošanas darbs parlamenta komitejām. Bet eh, vai komitejas var strādāt bez skaitļiem pie savām rezolūcijām? Šeit mēs Atkal eh, tas nozīmē, nosūtīsim atpakaļ to, eh, šos dokumentus komitejām ar skaitļiem, vai arī mēs lūksim pabeigt darbu, bet balsot tikai tad, kad skaitļu jautājums ir atrisināts. Komistejas gribētu eh, zināt budžeta komitejas viedokli lai apzinotos, kurā brīdī notiks balsojums, vai būs balsojums bez skaitļiem, vai vēlāk, tad, kad likumdošanas darbs ir pabeigts. Jā, mēs eh, vienojāmies un parlamentu priekšsēdētājs pārbaudījis ar priekšsēdētāju konferenci. Tika piedāvāts lemt, lai komitejas saskaņo viedokļus līdz galam, bez skaitļiem, bez skatīšanas plenārsēdē, kamēr vispārīgais ietvarts eh, nav nolemts. Komiteja darbs norit bez skaitļiem un ārpus plenārsēdes. Eh, plenārsēdē nē, bet komitejās jā. Balsojums bez skaitļiem komitejās jā komitejas var to darīt. Var vienoties par ļoti daudz ko, par, um, par procentiem un es domāju, ka tas pilnībā spēj darboties. Katrā ziņā mēs uzskatām, ka Visiem principiem ir jābūt skaidriem komitejās, lai neatgrieztos pie šiem jautājumiem, tad, kad eh, skaitļi būs pieejami. Oui, mais, euh, ce que, que Dominique... Bet euh, Dominika sacītais tik tiešām ir būtisks, jo eh, tas attiec arī uz transporta komiteju, jo transporta komiteja ir jālemj eh, par Connecting Europe pasākumu, tad šeit ir runa par miljārdiem eiro, un ja griezti tiek eh, mazināti finansējumam, tad ši, attiecībā šo priekšlikumu tas nozīmē, ka transporta komiteja pieņem likumdošanas pamatu. Eh, tad ir vajadzīgi ticami skaitļi. Manuprāt, būtu būtiski, būtiski gūt eh, skaidrus skaitļus pirms balsojuma plenārsēdē. At, atšķirīgi ir ar kohēzienu un lauksaimniecību, bet specifiskām programmām Connecting Europe būtu riskanti veikt finanšu aplēses. Es to visu saprotu. Bet ko tad mēs darām mūsu komitejām par Connecting Europe? Komiteja ir jābalso par programmu par 40 miljoniem. Esam pārliecināti, ka transporta komitejas kolēģi. Atvainojiet 40 miljardi, saka priekšsēdētāji. Uh, bet viņiem ir vismaz skaitļi, būs skaidri principi, bet viņi šos 40 miljārdus neierakstīs, jo mums šo 40 miljārdu vēl nav. Tas attiec arī uz daudz mazākām programmām. Mēs zinām, piemēram, kā cešķām programmām Eiropas Savienība ir iecerējusi tās finansēt, piemēram, vidēji būs programma Life, Un tā ir viena no desmit, tā ir viena desmitā daļa no Connecting Europe. Bet arī šeit ir jāsaskaņo viedokļi par principiem. Un, ja mēs iegūsim 3,6 vai pat 7 miljārdus, lieliski tādā gadījumā mēs pārdalīsim šos 7 miljārdus. Taču ir Jāstrādā līdz, eh, eh, līdz eh, šim brīdim bez skaitļiem. Un pēc tam, kā sacīja Vailo, tad, kad mēs kā budžeta komiteja būsim sagatavojuši savu priekšlikumu par to, ko būs paziņojis padomi, tad specializētā komiteja sagatavos savu atzinumu par mūsu atzinumu. Un tad jau mēs strādāsim ar skaitļiem. Taču pamatdarbs, kas norit tagad, notiek bez skaitļiem. Euh, es, eh, es saprotu sacīto tomēr atsevišķos gadījumos, piemēram, Connecting Europe gadījumā, e, no skaitļiem mainās viss likumdošanas darbs. Un, ja desmit miljārdi no kohezijas fonda pazūd, tad viss teksts mainās. Un šeit rodas patiesas grūtības. Es neapstrīdu to, ko eh, tikko sacīja priekšsēdētāji. Es domāju, eh, ka vajadzētu mm, un būtu piesardzīgi lūgt eh, komitejām strādāt, bet balsot tikai tad, kad skaitļi ir pieejami, pat ja tas darbu iekavē. Es ceros. Mm, es tagad. Um, mainu savu kompetenci. Es izte, tagad izteikšos kā lauksaimniecības komitejas loceklis un referents par KLP. Mēs starp referentiem izlēmām e, ielikt apsvērumu ziņojumā, tā sākumā, norādot, ka viss, ko mēs sagatavosim sākot ar šo brīdi, attiecas uz komisijas priekšlikumu attiecībā uz jauno. E, e, DFS. Un, jā, ir palielinājumi vai samazinājumi, kas ir būtiski, tad pilnīgi skaidrs, ka tas, ko mēs izlēmām tam vai citam punktam, ir jāpārskata. Un mēs izlēmām pieturēties pie visas procedūras ar grozījumu iesniegšanu, ar uh, ko, uh, Eh, kompromisu meklēšanu starp politiskām grupām, neparedzot galīgo balsojumu par ziņojumu šobrīd. Galīgais balsojums notiks tikai tad, kad mēs būsim konstatējuši, ka pastāv atbilstība starp komisijas priekšlikumu starp DFS un eh, vidusposma līgumu. Ja būs kādas atšķirības, tad būs jāatgriežās pie teksta un jāatver no jauna šis dosie, un tas visu mainīs. Paldies! Uh, uh. Thank you. Uh, de, de, de, de, une information supplémentaire. Papildus informācija. Tika izlemts piedāvāt uh, komisijai divus grozījumus, kas ir horizontāli. Tas nozīmē lūgs komisiju pieņemt vienotus grozījumus, un pat, ja ir runa par finanšu aploksni, tad tā nav pieņemta pirms tiek pieņemta daudzgad finanšu schēma. Nu, eh, protams, no komisijas viedokļa jūs apspriedīsiet skaitļus, taču ir jāpastur iespēja, jebkurā gadījumā pirms balsošanas plenārsēdē atgriezties pie teksta un eh, pārskatīt, vai ir izmaiņas pēc tam, kad ir kopaina iepazīta. Un varbūt galīgais balsojums e, komitejā varētu būt pirms balsojuma plenāra sēdē, kā jūs sakāt. Nav vajadzīgs to darīt tagad. Bāzes leģislatīva vek, vek. Mēs varam runāt par likumdošanas bāzi ar padomu par, par, par visu, taiskaitā par Connecting Europe un par visiem mehānismiem. Ich hoffe, es ist jetzt durch die. Es ähm, domāju, ka tagad mēs būsim lietas paskaidrojuši sīkāk. Es zinu, ka vēl būs daudz jārunā ar specializēto e, komiteju, lai tā pilnībā izprot situāciju. Un Es apzinos, ka referents strādā pie vienas daļas tekstus. Es aicinu, lai ceturtdienā šie referenti būtu klāt Strasbūrā, un mēs sanāksmē varētu apspriest visus jautājumus, kas tika pieminēti iepriekšējo mēnešu gaitā, kur mēs sniedzam informāciju par pēdējiem jaunumiem aicinu piedalīties šajā sanāksmē. Pāriem pie piektā punkta darba, pie nākamā darba kārtības punkta, kas ir astotais, jo mūsu e, referents piektajam punktam vēl nav klāt. Mēs ceram, ka ap puspieciem referenti ieradīsies, un mēs varētu turpināt tagad ar Jānu Kozlovski. Paldies, priekšsēdētāji. Partnerības instruments 14. gadā nomainīs esošo instrumentu. Tam ir visai sarežģīts nosaukums - partnerības instruments indru, industrializētajām un augstu ienākumu līmeņa valstīm un teritorijām. Kopš 2007. gada jauna finanšu instrumenta ieviešana ir visai būtiska, jo esošā instrumenta aptvērums ir visai ierobežots. Turklāt globālajā ekonomikā ir arī jauni, jauni izaicinājumi, izmaiņas tirzniecības struktūrā ir parakstīti jauni visaptvaroši nolīgumi ar citām pusēm, un tādēļ tas ir instruments, pateicoties kuram Eiropas Savienība var efektīvā veidā aizsargāt savas intereses. Vēlreiz teikšu, ka tas ir saistīts ar Eiropas Savienības interesēm visā pasaulē. Vēl viens iemesls vai arguments par labu šī instrumenta ieviešanai ir aizvien pieaugošā loma um, jaunatīstības valstīm, kā piemēram Brazīlijai, Indijai un Ķīnai, un ir nepieciešams padziļināt dialogu, kas ir arī būtisks Eiropa 2020 stratēģijas mērķis. Jaunais partnerības instruments, jo īpaši tiktu izmantots uh, sakojošo mērķu sasniegšanai. Pirmkārt, jārunā par starptautiskās dimensijas saglabāšanu Eiropa 2020 stratēģijai, veicinot politisko dialogu, kā arī nodrošinot kopēju pieeju globāliem izaicinājumiem. Otrakārt, tas uzlabotu tirgus piekļuvi un būtu lielākas investīcija un tirzniecības iespējas, kā arī veicināt uzņēmēju darbību Eiropas uzņēmumiem, jo īpaši MVU. Treškārt, tiktu veicināta Eiropas Savienības loma un saredzamība globālajā arēnā, kā arī tiktu veicināts dialogs un sadarbība ar lielākajiem enerģijas ražotājiem un patērētājiem visā pasaulē, lai nodrošinātu enerģijas, enerģētikas drošību Eiropas Savienībā. Komisija nāks klajā ar priekšlikumu um, piešķirt 1 miljardu eiro šim instrumentam laika periodā no 2014. līdz 2020. gadam. Salīdzinot ar esošo DFS, tam ir um, piešķirt tikai 300 miljoni, bet šobrīd mēs nerunājam vēl par konkrētu finanšu apjomu, jo pirmkārt ir tomēr jāpabeidz sarunas par DFS. Savā atzinumā gribētu pievērst jūsu uzmanību kohēzijas veicināšanai, kā arī labākas koordinācijas nodrošināšanai starp dažādiem instrumentiem un programmām, lai varētu izvairīties no pārklāšanās, kā arī veicināt sinerģijas un Eiropas pievienoto vērtību. Savā atzinumā gribētu uzsvērt arī parlamenta lomu lēmumu pieņemšanas procesā, kā arī instrumenta īstenošanas posmā, jo kā jau visās um, situācijās, kad strādājam ar Eiropas budžetu, Eiropas parlaments, kā Eiropas budžeta iestāde, ir patiešām būtiska loma. Turklāt, manuprāt, būtu nepieciešams precizēt, vai ir nepieciešama finansējuma rezerve instrumenta ietvarā, un, ja nu tā būtu, kādi tad būtu attiecīgie kritēriji. Vēl kāda būtiska lieta partnerības instrumenta centrālā loma, kas ir atbalstīt sadarbību starp uzņēmumiem, jo īpaši MVU. Tomēr vajadzētu arī, dzim, arī atzīmēt, ka šī instrumenta piemērošana nekādā veidā nenovedīs pie uh, um, negatīvas situācijas, negatīvas ietekmes uz Eiropas Savienības darba tirgu, kā piemēram mūsu MVU delokalizācijas un pārcelšanās ārpus Eiropas Savienības, jo tas neatbilst mūsu pilsoņu interesēm. Beigās nu, vēl gribētu teikt, ka šis partnerības instruments šķiet ir būtisks instruments, lai atbalstītu Eiropas Savienības mērķu sasniegšanu, jo īpaši Eiropa 2020 stratēģijas ietveros. Paldies! Jā, vielen dank. Liels paldies. Vai būtu kādi komentāri? Iespējams, kā nu referenti grib, grib izteikties no pārējām grupām. Galu galā darba kārtībā rakstīts viedokļu apmaiņa, vismaz divus viedokļus jau vajadzētu tomēr. Nu, šķiet, ka visi pilnībā piekrīt šim atzinumam. Viss visiem pilnīgi skaidrs. Ļoti jauki. Tādā gadījumā nakšu klajā ar paziņojumu. Šis atzinums šķiet visiem ir izplatīts. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 25. aprīlis, pulksten 12, kā jau parasti. Un balsojums ir plānots 31. maijā. Denn wir, wir sehen. Protams, ka INTA komitejā tas būs 21. jūnijas, lai mums būtu iespēja tomēr uzklausīt viedokļus vēl pirms tam. Labi, šķiet, ka tālāk komentāru par šo punktu nav. Jā. So, jetzt haben wir un šķiet, ka nu mums būs neliela problēma tomēr. Nav pārāk daudz kolēģu vairs atlicis telpā šodien, un mūsu referentes kundze par septīto darba kārtības punktu arī, diemžēl, nav no zālē. Šķiet, ka ir tomēr. Vai tādā gadījumā esat gatava uzreiz? iepazīstināt mūs ar savu atzinumu. Manā dokumentā norādīts, ka jāpiedalās budžeta kontrolas komitejas locekļiem, pieci esot uzaicināti. Pulksten piecos viņi ieradīšoties. Negribētu, protams, eh, ka mani kritizē, ka pārāk steidzos ar darbiem. Jo savādāk mēs kavēsimies, un tad beigās varbūt laika neatliks. Wer weiß, wo die abgeblieben ist. Also, ich habe jetzt echt ein schlechtes Gewissen gegenüber den Kollegen. šķiet, ka kolēģi patiešām ir rēķinājušies ar konkrētiem laikiem, bet, nu, ceturtdienas pēcpusdiena, visi jau saprotam. Jans Mulders šķiet ir ieradies, arī es esmu šeit, mēs abi piedalījāmies trilogā, un tas nozīmē, ka mēs šeit esam tie pārstāvi no budžeta kontrolas komitejas. Nezinu, vai vēl kāds grib ierasties, varbūt vēl kāds vēlāk mums pievienosies, bet jebkurā gadījumā es varētu izteikties. Ja nu visi tam piekrīt, labi, tad tagad ķeramies pie devītā darba kārtības punkta. Lūdzu, liels paldies! Ir paredzētas vēl vairākas trialogu sanāksmes, gribētu pateikties Muldera kungam. Uh, kas jau piedalījies mūsu darbā. Mēs esam izskatījuši vairākus pantus, tomēr ir vēl aizvien vairākas lietas, kurām neesam pievērsušies. Šeit mums ir jārunā par DFS pakotni, uh, kā arī apropriāciju pārnešanu. Esam mēģinājuši panākt risinājumus. Tomēr situācija ir tāda, ka šobrīd mums ir grozījumi, kas mēģina um, šķiet nostāties tā ceļa, ka vispār pie budžeta beig beigās nenonāksim. Šobrīd strādājam pie um, 22. līdz 25. panta, turklāt 29. panta, un ir arī vairāki panti, kas ir saistīti ar DFS 48. 49. pants. Galvenā lieta ir 56. pants, kā arī 57. un arī finanšu korekcijas um, 77. pants. Mēs, protams, uzņemsimies savu atbildību, bet padome šķiet grib ierobežot aptvērumu, un galu galā nav īsti skaidrs, kas tad īsti ir par ko atbildīgs. Un mēs gribētu, balstoties mūsu pēdējo gadu pieredzi, tomēr izvairīties no šādas situācijas. Tādēļ galvenie punkti, kam pievērsīsimies, ir um, fondu uh, savietošana, Un padome šķiet gribat atstāt šo uzdevumu dalību valstu rokās. Mēs esam pret to, jo tādējādi mums nebūs vispār nekāda instrumenta, kā izdarīt spiedienu uz dalību valstu administrācijām. Akreditācija. Tā, tas ir vēl kāds tāds strīdus jautājums. Ma monitoringa un uzraudzības iest, iestāžu akreditācija. Padoma no savas puses runā par nominēšanu, jeb dezignēšanu, Tātad viņu prāt ir jautājums par to, kas tad īsti izvirzīs šo iestādi, un um, tā netiek nekādā veidā vērtēta. Maksājumi. Padomu vēl striktāks nosacījums maksājumu apturēšanai un netik striktus nosacījumus maksājumu izbeigšanai. Turklāt padomu vēlētos ieviest arī zināmu automātiskumu sankciju procedūrai, Mēs iestājāmies pret šādu nostāju. Ikgadēja kontu noslēgšana šeit tā, tās ikgadējums mums rada problēmas, jo tas nozīmē, ka par projektiem um, nepieciešams veikt visu grāmatvedību pirms vēl ir beidzies attiecīgais gads. Tādēļ tagad, uh, ejot uz DFS uh, beigām, mēs gribētu tomēr saprast, kāda ir kopaina. Un šeit tiek runāts par to, ka vienreiz gadā tas tiek skatīts nevis um, konkrētā laika posmā. Kas attiec uz cenām, mēs vēlētos, lai būtu zin, izstrādāts pamatakts attiecībā uz cenām līdz pat diviem miljoniem eiro. Komisija savukārt piedāvā 5 miljonus. 5 miljoni, kas tiek izsniegti bez jebkādām pārbaudēm, uh, um, par to, kas jau ir paveikts vai kas jādara, man, mūsuprāt, ir par daudz. Šeit tomēr vajadzētu saglabāt tādu zināmu sviras efektu, jo citādi parasti um, varētu mainīties arī ietekmes joma. Tas, ko šobrīd darām, manuprāt, ir ļoti labs pamats, lai panāktu vienošanos. Finanšu instrumenti tiek iestādāti pamataktā. Um, pie finanšu instrumentiem mums ir arī projekta vērtspapīri. Tā ir tā viena no tām lietām, kur ir iebilda padomē, jo viņi nevēlas projektu vērtspapīrus. Un atkārtota to ieviešana, ja tas, ka finansējums tiek atgriezts budžetā, šis neiztērētie līdzekļi, nu, tas ir visai svarīgs jautājums, jo um, finanšu ciklā tas tomēr būtu jāņem vērā. Ziņošanas saistības. Arī šis jautājums ir ticis skatīts. Un mums ir radusies, radies visai labs tāds kopapskats par šo jautājumu. Esmu izstrādājuši arī attiecīgu dokumentu, kurā tiek skatīts kā, par kādiem finanšu instrumentiem šeit tiek runāts un kāds um, sviras efekts ir iesaistīts. Tādējādi atvieglo, tiks atvieglots arī mūsu darbs, un ziņošanas noteikumi mums sniedz tādu kopainu par to, kāda ir sistēma un kā tā īsti darbojas. Arī agrīna pārtraukšana ir vēl viens aspekts. Uh, um, mums jābūt garantijām, ka, ja sistēma labi nedarbojas, to ir iespējams apturēt. Vakardien arī devos uh, uz attiecīgo ģenerāldirektorātu, mēs pārunājām šos budžeta jautājumus. Tomēr jāsaka, nevar visus šos jautājumus apstiprināt arī budžeta apstiprināšanas laikā. Budžeta apstiprināšanas kontekstā esam skatījuši jautājumu saistībā ar um, izmaksu sekšanu maziem un vidējiem uzņēmumiem. Un, ja runājam par pētniecību, tad um, tur tiek risināts jautājums saistībā ar labuma saņēmējiem, un tur teksts ir ticis vienkāršots. Esam pieņēmuši vienotas likmes, kā arī zināmu juridisko drošību, juridisko noteiktību saistībā ar to, kas tad īsti ir šī vienotā likme. Un, ja vienota likme tiek noteikta, tad to tomēr nepieciešams arī spēt identificēt. Tresta fondi. Komisija vēlas tos ierobežot. Mēs savukārt negribam dot komisijai pilnvaras strādāt ar tresta fondiem. Mums bija ļoti labs trialogs, kurā piedalījās arī Monika, saistībā ar telpām, par to vēl aizvien runājam, bet domāju, ka šo problēmu pavisam drīz atrisināsim. Publiskās un privātās partnerības ir tāds bažu avots, jo tur ir viens grozījums, kur tiek minētas um, Eiropas um, publiskās, partner, uh, publiskās privātās partnerības, bet ne nacionāla līmeņa partnerības. Tādēļ šajā jautājumā vēl aizvien meklējam risinājums. Pētniecības ietver programmas. Ko tad īsti darīt, ja uh, šādā gadījumā ir partnerība, kas ilgst vairāk nekā septiņus gadus. Un pēc 2022. gada, ja nu tas būs, jā, ko darīsim, ja būs jāsāk, um, it kā sāks no jauna, bet tiks teikts, ka nē, šis projekts vienkārši turpinās. Tādēļ mums jābūt patiešām piesardzīgiem, lai nodrošinātu, ka budžets uh, netiek piešķirts uz ilgāku laiku, nekā mēs patiešī, patiesībā varam kontrolēt konkrētajā ietvarā. Tādēļ, kas attiecas uz publiskajām un privātajām partnerībām, jautājumam jābūt skaidram. Ir jābūt skaidrs, zinām, cik naudiņas tiek piešķirts un kas konkrēti, lai mums nebūtu uh, tur tādi slēpti caurumi un uh, tad būtu iztrūkumi beigās un nebūtu īsti skaidra procedūra. Tāda ir situācija attiecībā uz šiem finanšu instrumentiem. Un jāsaka, kamēr vien nezinām, cik problemātiska ir situācija, problēma arī nevaram risināt. Arī mums lēmumu pieņemšanas procesā šis ir būtisks aspekts. Mums ir jābūt ietekmē arī, arī attiecībā uz iesaistītajiem finanšu līdzekļiem. Nu, tā ir tā pamatdoma. Tālāk deleģētie tiesību akti. Par to vēl neesam diskutējuši. Un vai arī esam diskutējuši, bet neesam vēl vienojušies par pamatprincipiem. Iepriekšējā tikšanās reizē mēs mēģinājām izstrādāt teksta projektu, uh, skatījāmies, kādi dokumenti tur būtu ietverti, nu, tas pats attiecas arī uz ziņošanu. Domāju, ka tur būtu iespējama vienota pieeja, mums ir izpratne par to, kas tad īsti tur varētu būt. Mēs aplūkojām um, attiecīgos dokumentus, kas būtu nepieciešami. Kopumā tas nozīmē, ka izņemot 55. punktu, ir arī vairākas citas uh, lietas, kas nav atrisināts. 56. tur viss vēl ir atvērts, 57. Uh, 58. 59. izpilda aģentūras, 60. punkts. par budžeta pilnvaru deleģēšanu. Nu, šķiet, ka tie ir tie atvērtie jautājumi. 61. līdz 72. pants tie ir atrisināti. Tur viss jau ir pieņemts. Um, grāmatvedības aspekti un uzskaiti tas ir atrisināts, iekšējās revīzijas, iepirkums, visi šie aspekti ir jau atrisināti. Īpašie nosacījumi kohēzijas, kohēzijai, lauksaimniecība, pētniecība, ārējā politika, visi šie jautājumi ir atrisināti. tāpat arī administratīvie, administratīvo jautājumu eksperti. Nu, vairums no jautājumiem ir jau atrisināti, tomēr, diemžēl, ir um, vairāk tāda neliela problēma jautājumi, bez kuriem arī nevaram iztikt. Un nu, es nezinu, kā izdosies tos atrisināt. Šķiet, ka arī komisija ir izstrādājusi no savas puses 15 līdz 20 neoficiālos dokumentus, darba dokumentus, nu varbūt neguši 20, kaut kur ap 15, bet nu kādā brīdī jau lēmums ir jāpieņem. Ir paredzēta trialoga tikšanās, un es patiešām ceru, ka, šie, ka šos problēmu blokus mums tur izdosies atrisināt. Ceru, ka mums varēsim iekļauties grafikā par jūnija plenārsesiju Strasbūrā. Jāsaka, īsti nezinu, cik smagi nāksies strādāt, lai līdz tam pabeigtu visus darbus. bet, nu, ar nepacietību gaidu, kad beigsies darbs. Paldies! Liels paldies! Turpin priekšstādātāji. Viss ļoti augstu vērtē jūsu lielisko darbu. Nu, ja es to sacītu tā, tad tas izklausītos pēc meliem. Tad tā, tad tā es tomēr neteikšu. Taču e, jūs zināt, ka vismaz es personīgi negribētu būt jūsu vietā. Es tiešām neuzņemtos tādu darbu, un es arī nevarētu to paveikt. Tikai viens jautājums no manas puses. Kad jūs runājat par eh, atrisināts, ka jūs teicāt atrisināts, vai tas nozīmē padomu parlaments un komisija, visi trīs ir balsojuši par to un sacījuši jā par to pāntu vai punktu, tas ir atrisināts budžeta regulēji. Nu, nē, saka Kreslis kundze, neviens neteica nē, visi teica jā. Tas jau ir uzskatāms par eh, rezultātu. Nu, labi, turpina priekšsēdētāji. Viens jautājums ar visiem tiem fondiem, kas tik pieminēti, šķiet, ka situācija ir sarežģīta un uh, budžeta regulas pārstrādāšanas uh, gaitā. Kā jūs tur skatītu pievienoto vērtību? Turpin Greslis kundze. Nu, ir vēl viens uh, pants, kas nav atrisināts šai ziņā. Uh, Mēs esam saņēmuši vairākus grozījumus. Tur minēts, ka pievienotās vērtības nodoklis netiks atmaksāts. Nevar ņemt no subsīdijām vēl papildus pievienotās vērtības nodokli. Un um, padomē te bija iebilde. Es domāju, mums tiešām ir jāmēģina nodrošināt to, ka beig beigās šis jautājums tiek atrisināts. Tas ir būtiski svarīgs. Varbūt cilvēkiem ar tiem nebūs darīšana. Dažādu fondu iekļaušana budžetā arī ir viena no tām lietām, ko daži labi nemaz nepiemin. Taču šis te acīm redzamais um, problemātiskais jautājums principā būtu paveicams. Uh, saņemot subsīdijas, uh, uh, līdzekļu saņēmēji maksā mm, pievienotās vērtības nodokļu savadošana tad ir. Gracias, jo eh, por supuesto. Paldies. Es par simts procentiem uzticos Singas paveiktiem darbam, taču man būtu papildi jautājums. Pieaug debates parlamentā un komisijā par iespēju mm, elastīgumu pārvietojumos gada beigās. Singi ļoti labi zina, dalībvalstis prezentē savus rēķinus, pēdējā brīdī tos iesniedz un komisija saka, ka ļoti grūti tie, tai ir šos um, pārvietojumus, eh, pārvietojumus veikts ar 31. decembru un nākošā gada pirmo trimestri, lai veiktu visus maksājumus. Man šķiet, ka es izpratu, ka Eiropas komisija uh, gribēja vairāk eh, elastīgumu finanšu regulējumā šiem pārvietojumiem, kas pāriet no viena gada uz otru un kas ir iekļauti, kā saka Inge, sarunās, eh, kur šobrīd notiek ar komisiju. Eida? Eidera, jā. Man arī būtu jautājums referentei, bet ko papildus stāstītajam par nākotni un sanāksmēm, kas notiks saistībā ar politiskiem trilogiem. Vai ir zināms, kāds būs darba kalendārs, kad notiks šie politiskie trilogi un cik gari tie būs, un arī kas ir temati šiem politiskiem trilogiem? referentes eh, nodoms, eh, kas, eh, kuri būtu vissvarīgākie, kur varētu būt vislielākās problēmas, lai, lai nonāktu pie vienošanās. Lūk, gribētu dzirdēt. So, bevor ich jetzt pirms atkal dodu Ingai vārdu, gribētu jautāt komisijai. Gribētu dzirdēt, kāds ir pašreizējais sarunu etapas finanšu regulējuma sakarā. Merci, oui. Paldies, priekšsēdētāji. Šķiet, ka Greslis kundze ir um, ļoti objektīvi prezentējusi mums lietu stāvokli un pēdējo nedēļu laikā pateicoties eh, Gresles kundzes un prezidentūras paveiktiem darbam, mēs esam pavirzījušies eh, krietni uz priekšu un it īpaši mēs esam atraduši veidus, kā virzīties uz priekšu tālāk. Kā jau tika norādīts, visjūtīgākais jautājums ir jautājums par dalīto pārvaldību. Komisija dara, ko tā var, lai veicinātu vienošanos starp padomu un parlamentu. Un, manuprāt, mēs šeit esam atvēruši vairākas perspektīvas un ceru, ka tās būs pieņemamas pusēm. Neatrisināts ir jautājums par plūsmām finanšu instrumentiem un patiesībā jautājums par PVN ir mm, jāsakārto finanšu regulējuma ietvaros. Tas atgriežas arī diskusijās par nozaru regulējumu un par daudzgadu finanšu schēmu, taču mūsuprāt šis jautājums ir jāskatā un jāpabeidz skatīt finanšu regulējumu ietvaros. Un es ar prieku dzirdēju Greslas kundzi sakām, ka komisijas priekšlikums ir saprātīgs. Tas ir vesels kompliments mums. Voilà. Euh, la question des Un tālāk jautājums par partnera, partnerību valsts privāto. Jā, mēs esam pieraduši to dzirdēt, bet dažkārt izskan arī pretēji komentāri. Parasti vienmēr kom, komplimentus aizmirst un paturprātā kritiku. Labi, tālāk ir jautājumi par pārvietojumiem. Pārvietojumu sakarā ir komisijas priekšlikums. Komisārs Levandovskis jau pirms dažām dienām par to runāja. Ja Un situācija ir tāda pati kā pagājušā gadā, kas ir samērā pārsteidzoša - 375 miljoni eiro, um, kas ir jāizmaksā dalībvalstīm, bet ja būtu iespēja šo finansējumu pārvietot uh, gada beigās, tad būtu uh, šie miljoni papildus maksājumu apropriācijām Un tad būtu mūsu rīcībā šie 5 miljārdi. Bet es ceru, ka mēs varēsim atrast metodi, kas ņems vērā e, budžeta lēmēji iestādes tādas tiesības. No komisijas puses mēs nemeklējam kaut kādus apkārtceļus, mēs gribam izmantot visus pieejamos eh, fondus, respektējot budžeta procedūru, tajā pašā laikā apzinoties, ka termiņi ir ierobežoti gada beigās. Es domāju, ka mums ir um, interesantas perspektīvas, tīpaši balstoties uz eh, pieredzi un precedentiem lauksaimniecības ziņām. Jautājums par <coughs> voilà, certain... Trasta fondiem. Vairākus temats pieminēja Greslas kundze, un es gribētu viņai pateikties par sadarbības garu, kādā viņa sadarbojas īpaši ar komisiju. Es domāju, ka šī sadarbība ir um, ļoti laba, un mēs varam panākt rezultātu maksimāli drīz. Mēs ceram, ka Dānijas prezidentūra politiskā līmenī būs arī pieejama, lai virzītu šo trilogu politiskajā līmenī, un pilnīgi noteikti mums ir jāpabeidz šīs sarunas līdz vasarai, jo mums um, ir eh, jāpārceļ šis finanšu regulējums mūsu finanšu un informātikas rīkos, un to nevar izdarīt vienas dienas laikā. Tas ir ietilpīgs darbs, un kamēr nav šie nolīgumi pabeigti, ir mums sarežģīti būtiskā veidā pavirzīt mūsu pārvaldības eh, rīkus šajā sakarā. Paldies! Äh, Lielas paldies, tupim priekšsēdētāji! Es nezinu, vai man būtu visi jāapsveic ar šo lielo saskaņu ar komisiju un referentu, vai drīzāk ma manī tam būtu jārosina bažas. Inge, lūdzu. Neuztraucies, turpina Greslis kundze. Uh, Arī es gribētu pateikties eh, ģenerāldirektoru un viņa komandu. Ir ļoti svarīgi, lai mēs varētu strādāt pie šīm lietām regulāri, lai priekšlikumi tiktu izstrādāti tā, ka mēs varētu doties priekš. Un, un te ir milzīgi šī dokumenta mapa, mapa ar 300 grozījumu priekšlikumu. Mēs nekad to nevarētu paveikt, tad, ja mums nebūtu lieliski um, sadarbība ar komisijas komandu. Pirms sāksies nākošā padomas prezidentūra, es ceru, mums izdosies uh, tad pabeigt uh, šito jautājumu loku, jo es negribētu jaunajai komandai skaidrot visu to lietu no jauna. Tātad es esmu ambiciozi, es ceru, ka man izdosies pabeigt savu darbu pirms šī pusgada beigām. Gribu pateikties Jensam. Uh, jo viņš, mun, viņš padarīja iespējam to, ka mēs izlēmām, kā mēs rīkosimies šādi vai tā, bet kā ar šiem pārvedumiem, pārvietojumiem gada beigās, es atzīstu, tā ir liela problēma. Tā ir, tas ir viens no gudriem risinājumiem un vēl viens kompliments līdz ar to no manas puses ģenerāldirektoram. Parasti mēs eh, gada beigām izdomājam 13. mēnesi šiem pārvadumiem, un tas, kas tika īstenots e, lauksaimniecībai, tagad tiks e, attiecināts visu budžetu. Tas nozīmē, ka mums būs lielāka elastība tagad. Un sekas ir tāds, ka gada beigās būs jāapstiprina budžets pirms uh, e, tika, tiek izsnēta pārējie pārvadumi. Tā, tad padomi ir paudusi savas bažas par to, bet ceru, ka rīt varēsim atgriezties, atgriezties pie šī jautājuma un spēsim to atrisināt jo, protams, jebkādas citas, eh, citi risinājumi, to sekas mums būtu diezgan mm, bīstami. Tad es ceru, ka mēs varēsim šādi piekāpties. Ir daudz grozījumu, kuros ir sacīts, ka mēs vēlamies izmantot šādu veidu instrumentu gadu beigās. Eh, ja padomi nevēlas ar mums šai ziņā sadarboties, tad mums ir politiski šī ķēde jāpārauj. Um, komisija ir gatava, um, padomi ir gatava strādāt uh, smagi, taču tai, um, tās nostāja nav pilnīgi labi pamatot. Es nezinu, varbūt, ka 13. mēnesim arī būs nepieciešams politisks risinājums tāpat kā pievienotās vērtības viedokļiem. Un arī 36. partam būs nepieciešams politisks uh, risinājums. Bet es gribu pēc iespējas ātrāk panākt labu risinājumu. Protams, ka tas ir sarežģīts darbs, viss tas darbs ar detaļām, ar sīkumiem. Taču iedomājieties, ka vēstniekam būtu jāiet cauri visām šīm detaļām. Es varu iedomāties, ka uh, tas viņus, viņiem sabojāt garstāvokli. Un tad, ja vēstniekiem ir slikts garstāvoklis, tad mēs panāksim slikts rezultāts. Tāpēc mums jādara viss, kas ir mūsu spēkos, lai nodrošinātu pēc iespējas labāku risne. Te nav runa tikai par to, ka mēs uh, ļaujam visam iet savu gaitu. Nē, mums vajag visus iesaistīt un visam procesam jābūt pareizam. Mani biedē politiskie trilogi, atzīšu jo ja baidos, ka citiem cilvēkiem pie apaļā galda varētu būt slikts garstāvoklis. Un līdz ar to beigās eh, mums izdodas vienoties tikai par nedaudziem punktiem. Tātad politiskā trialoga, politisko um, risinājumu saraksts ir pārāk garš, tad mums jāmēģina pēc iespējas ātrāk no tiem tikt vaļā. Es nezinu, vai es varēšu visiem citiem vēstniekiem izskaidrot pašreizējo situāciju. Tā tad izaicinājumi mums ir lieli, bet es ceru, ka mums izdosies tos atrisināt, jo visiem ir vēlme panākt rezultāts. Protams, skaidrs, ka komisija grib to lietu atrisināt, bet um, vispārējais būs diezgan sarežģīti. Es domāju, mums jādara viss, kas mūsu spēkos, lai rastu risinājums pirms pāriem pie politiskās fāzes. Ir būtiski jautājumi, kas jāatrisina. Te nav tik daudz eh, viedokļu atšķirība. Bet vienkārši, ja mēs kaut ko gribam panākt, tad mums eh, saturam jābūt pareizam. Te ir runa par finanšu instrumentu. Trust fondi ir jauni. Ir daudz jaunu eh, aspektu Mums eh, šie aspekti ir jāregulē. Mēs esam īstenoši centiens. Es domāju, ka pašreizējie noteikumi patiesībā ir labākie, kādas mēs vispār būtu varējuši iedomāties. Nu, varbūt pēc diviem gadiem izrādīsies, ka šie noteikumi ir nepareizi, taču es būšu pirmā, kas par to būšu skuma. Skumie, paldies. Paldies, turpina priekšstādātāji. Paldies par jūsu milzīgi smago darbu. Es domāju, es nevaru vien beigt jums pateikties. Nu, kādā ziņā pāriesim pie nākošā darba kārtības punkta. Genau, zum letzten Punkt kommt. Tātad tagad mēs pārējam pie septītā darba kārtības punkta. Ak, nē. Jā, tagad Nenskī kundze ir sēž saulē, tad mums ir iespēja tagad apspriest padoms igadējo ziņojumu par kopējo ārpolitiku un drošības politiku. Nadežda. Liels paldies un pateicos par jūsu izpratni. Nu, tātad tūlīt ķeršos pie lietas. Dārgie kolēģi, budžeta komitejas atzinumā par kopējo ārpolitiku un drošības politiku es augstu vērtēju Eiropas uh, Um, centiens pēc iespējas uh, maksimālāk izmantot visus tos instrumentus, kas ir tās rīcībā, un augstu vērtēju sadarbību starp Eiropas militārajiem, civilajiem un diplomātiskajiem instrumentiem, lai labāk pārvaldītu kopējo ārējās un drošības politiku. Un te, sinerģija Eiropas kapacitātes uh, stiprināšanai ir labs pamats kopēji ārlietu politikai. Kaut arī Uh, <clears throat> šis pārskats ir līdzīgs tam, ko izsano mūsu kolēģi budžeta kontrolas komitejā, ir tomēr svarīgas mācības, ko mēs varētu gūt, ņemot vērā priekšlikums jaunajai regulām ārējā darbībai. Pirmkārt, atzīst, ka par spītu lielajām ambīcijām saistībā ar K, KDP 210, 2010. gadā tikai 282 miljoni, jeb 3,5% no visas eh, ceturtās kategorijas saistībām tika pie, atvēlēts kādu. Un pirms pagājušā gada samierināšanās komitejas tika samazināts šis apjoms. Es jums nesāstīšu par vēlākajām diskusijām, taču gribu, lai jūs paturat prātā, kad mēs apspriežam uh, iespējamās sinerģijas. Īpatnējā kārtā mums būtu labs pamats samazināt uh, budžetu, ja mēs paraugāmies uh, uz uh, atšķirībām starp um, izmantojuma apjomiem pagājušajā gadā salīdzinot ar uh, saistībām 2012. gada Lamasūra kungs nosūtīja vēstuli, lai paskaidrotu, ka, kā, kāda tās budžeta līnijas, kas tika pār pārsniegtas um, um, saistībā ar to, ka trīskāršai tika pārsniegta, pārsniegts apjoms salīdzinājumā ar plānotā. Apsveic Lamasūru kungu, atvain, man žēl, ka viņš nav šeit, bet var tikai apsveikt viņu par viņu proaktīvo līdzdalību. Tagad pievēršoties pagājušās nedēļas diskusijām par izmaksu efektivitāti ES ārlietu politikai. Īsumā Eiropas Savienības un dalībvalsts patērētie līdzekļi uz krīzes pārvaldību un konfliktu novēršanu varētu būt uh, efektīvāki ES operatīvajās vadlīnijās un varētu tikt iztērēt efektīvākā veidā. Turklāt mēs redzam, ka nepastāv vertikāla sadarbība starp Eiropas parlamentu un Nacionālo parlamentu, horizontālā līmenī starp Nacionālo parlamentiem viņas vidū. Tas ir būtiski svarīgs priekšnoteikums, lai pastāvētu sinerģijas uz vietas, piemēram, Afganistānā vai Lībijā. Kāda varētu būt uzlabojuma? Pirmkārt, e, kopīga e, militāro kapacitāšu izmantošana un labāk misiju vadīšanu, civilās un militārās misijas, to vadību. Un es domāju, mums arī jāatzīst, ka mūsu prezentācijas prasmēm saistībā ar izmaksām jābūt prioritāram. Un tāpēc es ierosinu, lai būtu budžeta kategorija katrai atsevišķai kādu misijai, un tad būtu labāks pārskats, kādas misijas tika īstenots. Un kā vairāk kārt ir sacījis, kopīgais mehānisms kopīgām ES militārajām operācijām nenodrošina pietiekoši labu pārskatu, cik izmaksāja šīs misijas, kas tiek īstenots kādu ietvaros. Lielas paldies par uzmanību! Jā, ja, vielen dank. Liels paldies. Vai kāds gribētu izteikties pie šī punkta? Šķiet, ka ne. Šķiet, ka visi nedaudz tādi saguruši ceturtdienā jau uz pievakaras pusi. Nu, un galu galā visticamāk visi, kas atlikuši arī mūsu sēžzālē, jau par vēl dienu brīvdienām sapņo. Nu, labi. Tādā gadījumā varu paskaidrot tikai, kāda ir termiņa attiecībā uz šo punktu. Te grozījuma iesniegšanas termiņš ir 25. aprīlis, pulksten desmitos, saka priekšsēdētāji. Nadeždas atzinums tiks pieņemts 31. maijā, un tad tiks nosūtīts uz AFET komiteju, un balsojums notiks jūnijā. Labi, ja neviens negrib komentēt Nadeždas ļoti visaptvarošo ziņojumu, tad šķiet, ka esam pabeiguši mūsu sanāksmi. Paldies visiem, kas izturēja līdz beigām. Visiem, kas šeit ir atlikuši, gribētu novēlēt ļoti jauks lieldienu brīvdienas. Ceru, ka izdosies nedaudz, kaut nedaudz atpūsties. Nākamās nedēļas laikā slēdzam sanāks.